Pirmais uh, ziņojums, par ko balsosim, ir Hautalas ziņojums. Protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu. Voto è per appello nominale, la votazione. Tas būs personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts ar vairākuma atbalstu. Relazione Svoboda. Pāriesim pie Svobodas ziņojuma par Hāgas 2005. Eh, gada 30. jūnija konvenciju par tiesas izvēles līgumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts ar vairākuma atbalstu. Pārējiem pie saravamā ziņojumu. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Relazione Jatenmaki. Tālāk Jatenmaki ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu par pieteikumu attiecībā uz Franciju. Personāla balsojums sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Adesso abbiamo la richiesta di parere. Tālāk pāriesim pie tiesas atzinuma par to, vai nolīgums starp Eiropas Savienību un Aust un Kanādu attiecībā uz pasažieru datiem ir atbilstīgs. Tātad Broka kungs, vārds jums. Priekšsētāja kungs, kolēģi un kolēģis. Es gribu tautas uh, partijas uh, frakcijas vārdā un 190. reglamenta panta pamata lūgt atlikt šo jautājumu. Uh, un es uh, lūdzu uh, Libe komiteju iesaistot eh, atbildīgās komitejas, eh, vēlreiz spries par to, jo šeit runa ir ne tikai par šo jautājumu, bet tam ir plašāka ietekme. Uh, Jo, ja ir Eiropas kopienas uh, tiesas atzinuma sastādīšana varbūt līdz 30 mēnešiem ilga un laika faktors ir ļoti izšķirīgs, ievarojot ja uh, daudzas citas lietas, es domāju, uh, jautājumā par tik ļoti uh, svarīgā jautājuma lība afet komiteja jāiesaist, lai līdz decembra plenārsēdē mēs varētu uh, patiesu apmaiņu veikt par sekām. Es domāju, ka tā būtu godīga procedūra. Sirsnīgs paldies priekšstādātāji kungs. Ja, Paldies, Broka kungs. Tas, kas, kas, kas ir par šo uh, Broka kunga ierosinājumu? Pēc. Oh, Vārds Fosa kungam. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es labprāt atbalstīšu šo pieteikumu no vienas puses tādēļ, ka ēnu referenti nav tā vienojušies par šo procesu frakcijā. Mēs arī mm, ne mums nepietika laika, lai izdiskutētu aptvērumu un arī ietekmi, un man liekas piemēroti, ja var diskutēt par šo ietekmi, jo mums visiem jāsaprot, ko tas nos, sak, nozīmē lēmumiem, ietekmei partnerībai ar citām valstīm, līdzsabiedrībām un arī mūsu politiskai atbildībai. Jo ne, mēs esam uh, likum, mēs esam likumdevējs nevis Eiropas kopienu tiesa un politiskā atbildība jāuzņems šeit. Thank you. Grazie, onorevole Foss. E onora... Paldies, Fosa kungam. Eh, kas vēlas izteikties pret šo lēmumu? Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi un kolēģis, Es uh, gandrīz gribētu teikt, ak, cik jūs esat jauki. Pēdējo dienu laikā es esmu aizvien dzirdējusi, ka Eiropas kopiena tiesa uh, procedūra varbūt pat divus gadus varētu tikt izskatīta. Tie ir tie, kas ir pret uh, bijuši. Tagad jau runā par 30 mēnešiem. Nu, ja diskutēsim vēl vienu nedēļu, tad visdrīzāk tie būs būt četri gadi, kas tiks minēti kā termiņš. Un bez tam es gribu atgādināt, ka pāvests mums tieši mm, norādīja uz to, ka mums. Uh, mūsu uh, pašu noteikumi un vērtības ir jāak jāakceptē. Es arī uh, viņu uzklausīju, un vai no nu balsojums tagad šeit uh, parlamentā tas ir, vai arī vēlēšana rezultāti. Abi varbūt jums uh, kādā gadījumā nepatīk. Taču vienlaikus mums ir e, jāakceptē balsojuma rezultāti. Mēs vakar balsojām, tas bija ļoti skaidrs, un tagad mums vajadzētu lemt par e, šo lēmu par rezolūciju. Paldies, tālāk vārds Sipel kungam. Paldies, Sipel kundzei, atvainojiet. Kas ir pār? Lūdzu, paceliet rokas. Chi è contrario? Paldies, kas ir pret? Mums patiešām ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Novotato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Respinto. Respinto. Norādīts. Ja e adesso passiamo al voto. Tātad uh, atgriezīsimies pie balsošanas. Balsosim par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums un sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Grazie. Paldies. Siamo adesso alla relazione Stier. Pāriesim tālāk pie Stiera ziņojuma. ES un globālais regulējums attīstības jomā pēc 2015. gada. Par ceturto punktu. Divas daļas. Pirmā daļa, kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais punkts. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kas par? Pret kas atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Desmitais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 22. punkts četrās daļās, pirmā daļa. Personāla balsojums, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Arī personāla balsojums. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Per un voto. Ar viens balss pārsvaru. Ceturtā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. Eh, punkts divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, kas atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Pārbaudīt elektroniski labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 32. punkts divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. punkts divās daļās pirmā daļa par, pret, kas atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. punkts trijās daļās. Pirmā daļa kas par? Pret. Kas atturas? Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa par? pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. punkts divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Apstiprināts. Otrā daļa. Atkal personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. punkts paceļot rokas, kas par, kas pret, kas atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. divās daļās pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? kas pret. At pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit trešais punkts. Paceļot rokas, kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu punkts O divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemta. Komplimenti all'onorevole Stier. Apsveikums Stiera kungam. Un tagad pāriesim pie e eh, ES 2020 stratēģijas nodarbinātības komitejas rezolūcija, pirmais punkts, eh, paceļot rokas. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Piektais grozījums. Paceļot rokas. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Otrais punkts trīs daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 15. punkts, 5 daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa Personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa paceļot rokas. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 18. punkts divās daļās, pirmā daļa. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 22. punkts divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 25. punkts divās daļās pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 29. punkts divās daļās pirmā daļa kas par, pret pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 30. punkts divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Norādīts. 31. punkts. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 32. personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. punkts, di, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemt pieņemts. 35. punkts divās daļās, pirmā daļa, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Paceļot roku, kas par? Pret. Atturas. Norādīts. 41. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Norādīts. Četrdesmit piektais punkts trijās daļās pirmā daļa paceļot roku par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Par, pret, atturas, pieņemts. 46. punkts divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums. Paceļot roku, kas par? Pret? Atturas. Norādīts. Trešais grozījums Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā, paceļot rokas, kas par, pret, atturas, pieņemts. Adesso le dichiarazioni di voto a chi non... Tagad mēs pārējām pie balsojuma skaidrojumiem. Kas nepiedalās šajā daļā, tad labu apetīti. Un sēde pēc tam atsāksies vēlāk.